kārtības punkts. Nu, ir at, nākamais temats debatēs par cilvēktiesību, demokrātijas un tieskumu principu pārkāpumiem, un runāsim par stāvokli Maldīvu salās, jeb Maldīvijas republikā. Pirmais izteiksies Karāu, kas ir viens no rezolūcijas sagatavotājiem. Lūdzu. Priekšādātāji. Paldies. Maldīvu salas nav tikai tāda apvaroša, skaista atvaļinājuma vieta, eksotisks brīvdienu galamērķis. Nē, tā ir vieta, kur cilvēki cieš, kur tiek pārkāptas cilvēku pamatiesības, un īpaši ierunājam par indiešu darbaņēmējiem. Viņu tiesības tiek pārkāptas, viņi tiek eksploatēti, un daudzi tiek ielikti ne, nepamatotā kārtā cietumā. Viņi tiek apsūdzēti terorismā. Un jāsaka, publiskā telpa ir kļuvusi par ļoti ierobežotu vietu ar milzums nosacījumiem un likumiem. Tiek pārkāptas pamatiesības. Tiek runāts pat par to, ka varētu atjaunot nāves sodu šai valstī, un tas taču ir politisko represiju instruments. Mēs esam pret nāves sodu atjaunošanu šai valstī. Tādā veidā taču tiek pārkāptas pašas būtiskākās cilvēka tiesības, respektīvi tiesības uz dzīvību. Un nereti šai valstī tiek izmantots arī psiholoģiskais terors. Par to noraidām paldies Korākungam. Tālāk Lamberts kundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Runāju kā delegācijas vadītāja attiecībām ar Dienvidu Āziju, kas ietver Maldīvu salas. Pašreizējā situācija Maldīvu salās rada mūsos ļoti lielas bažas. Mēs jau dzirdējām, kā tiek minēts eh, šis jautājums par nāves sodu iespējamo atjaunošanu, kas ir atcel, bijis atcelts kopš 50. gadiem, un tas tiešām mūs uztrauc jaunā Maldīvu salu konstitūcija, jaun, konstitūcija nav pat vēl desmit gadu, un, protams, ka šī valsts ir vēl tikai demokrātiskās izveidas procesā, parlaments ir šai darbā iesaistījies, bet tagad redzam, ka notiek regress demokrātiskas konstitūcijas elementi, piemēram, e, piemēram, ietver varas nodalīšanu starp prezidentu un tiesiestādēm, piemēram, bet šobrīd e, Maldīvas salās tā tas nav. Mēs redzam, ka tiesu sistēma tikai daļēji ir neatkarīga, arvien vairāk cilvēku tiek nepaties notiesāti un nenotiek likuma vienāda pievērošana visiem tiek, notiek, e, krimin, tiek īstenot krimināla vajāšana, piemēram, arī pret uh, Eh, bijušo prezidentu un tā jur, juristiem. Visas politiskās partijas eh, Maldīvu salās eh, nu, nedara pietiekami, lai uzlabotu tiesu sistēmu neatkarīgi. neatkarīgi. Ir ārkārtīgi svarīgi veidot neatkarīgas valsts iestādes. Un mēs redzam, ka cilvēktiesības tiek apdraudētas, plašsaziņas līdzekļiem izteikti ierobežojumi cenzūru un arvien mazāk iespējas darboties arī pilsoniskajai sabiedrībai un demokrātiskajai opozīcijai. Un tas viss ir nepareizais virziens. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs īstenot sankcijas. Tas ar šī doma iekļaut arī rezolūcijā, jo vēlamies galu galā mudināt progresu un virzību tai virzienā, kas būtu pareizs un atbilstīgs. Paldies! Nākamais deprekungs. Priekšsādātāji atvainojiet, aizstāju Barta kungu, viņš šķiet ir aizskavējies. Mm, jāsaka, mums. Uh, eh, vien, nu, vienam otram, kam gadījies būt Maldīvas salās, atgriežoties, ir stāsti par gandrīz vai paradīzes vietu zemes virsū, bet mums jāatcerās, par, ka šai valstī tiek atjaunot šariāta likumi jau 2014. gadā tiek runāts par, um, piemēram, mazgadīgiem, nepilngadiem, kas notiesāti uz nāvi, nāvis sodu atjaunošanu parādās. Šī ir valsts, kas, piemēram, paredz, ka seksuāls attiecības ārpus laulības ir krimināli sodāms nodarījums, un ir virkni citas lietas, kas apdraud brīvību un pamatiesības šai valstī. Mēs gribētu jūs aicināt uzmanīgāk sekāt līdzi šai situācijai Maldīvu salās. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to. Mums arī turklāt jāpieprasa. Uh, Nu, varbūt arī izveidot tādu marķējumu, kas saistīts ar turismu galamērķiem. Nu, piemēram, ka atzīmes ir attiecībā uz tādiem galamērķiem, kur tiek ievērotas cilvēku tiesības. Paldies, tālāk tā nu kungs uz pusotru minūti. Priekšsādātāji. 2008. gadā Muhameds Nešīts tika ievēlēts par prezidentu Maldīvu salās pēc pieliekot Jemenu Gajumu varēja diktatūrai 30 gadu garumā Našīts stāvēja uz platformas un teica, lūk, būs demokrātija, sekulārisms, tiesiskums. Našīts uzsāk šīs programmas īstenošanu, cenšoties risināt arī ilgtermiņu problēmas, ar ko sastopas šī arhipelāga salu iedzīvotāji, piemēram, skatoties acīs globālai sasilšanai. Našīdu aizstāja ar to eh, ar procesu rezultātā, kas tiek atzīts par valsts apvērsumu. Tagad viņam uzbrūk, viņ, un tagad pie varas ir eh, gaiņums. Ne nu, tik vien viņi vērš pret, ofi, pret opozīciju, bet arī pret bijušajiem varas eh, pārstāvjiem. Uh, tiek tāpatās arī īstenoties dažādi atentāti tiek ierobežot plašiņas līdzekļu brīvība un gājums, tā viņš šeit mēģina atjaunot vienas partijas autoritāru valsti, pamatojoties uz savu pusbrāļa e, iestaigāto taku un turklāt vēl pakļaujas islāmismu radikālismu tendencēm. Šodienas rezolūcijā mēs aicinām dalību valstis apsvērt iespēju izveidot sankcijas un ceļojumu liegumus uz šo valsti, lai pretotos šāda veida rīcībai. Ja to nedarīsim, tad tādā gadījumā nevarēsim panākt to, ka tiek atbrīvots bijušais prezidents Muhameds Našīts, un šī valsts nevarēs iet pa īstajā attīstības virzienā, tā kā to vēlamies redzēt. Paldies Tanuka kungam. Tālāk vēl viens rezolūcijas kungs, lūdzu, pusotru minūti. Priekšsēdētāji, paldies. Godātais komisāra kungs, Situācija Maldīvu salās ir eh, ļoti satraucoša trīs iemeslēļ. Pirmām kārtām pasliktinās demokrātijas situācija valstī, otrām kārtām trūkst objektivitātes valsts iestāžu darbībā, un trešām kārtām politiski motivētas lietas tiek īstenotas un vērsta krimināla vēršana pret Muhamedu Našīdu bijušo prezidentu. Tiek pārkāptas pamatiesības, piemēram, tiesības protestēt, paust brīvi savu viedokli, pulcēties, brīvība biedroties, un jāsaka, arī plašsaņas līdzekļu brīvība ir ierobežota. Mēs turklāt esam nobež, nobežījušies par to, ka tiesa iestādes tiek politizētas. Bijušā prezidenta Našida tiesas prāva, jāsaka, ir ļoti labs uzskats materiāls šai ziņā par to, kā politiskā darba kārtība ietekmē situāciju un neļauj tiesu spriest objektīvi. Tāpēc parlamentā šobrīd uh, ir jābūt vienprātībai par sankciju uh, izstrāda attiecībā uz Maldīvu salu valdību. Un es ceru, ka mēs varēsim par to vienoties. Paldies! Tālāk veržjā kundze. Lūdzu! Merci. Priekšādātāji, paldies! 2008. gadā Maldīvas salās notika pirmās vēlēšanas vēsturiski, nu, bet jāsaka, ka tas neilgi ilgi, jo 2012. gadā bija valsts apvērsums un Našid nometa no prezidenta amata. Un tagad eh, tam seko tiesas prāva, kas nav objektīva. Ano, Cilvēku tiesību organizācijas arī saka, ka tas ir patvaļīgs eh, apcietinājums, turklāt šis cilvēks ir slims eh, un viņam nevajadzētu atrasties cietumā. Tāpat arī daudz citi, kas, politi kas politiski apsvērumu dēļ ir ieslodzīti cietumā. Jāsaka, Maldīvas salas maina savu attīstības virzienu. Tiek runāts par eh, nāves sodu atjaunošanu pastāv milzīga arī nevienlīdzība šajā salās, un tā ir tā valsts šajā reģionā, kurā um, šobrīd notiek radikalizācija, viņi procentuāli nosūta ļoti daudz jauniešus, piemēram, uz Irāku, Irānu, karot uh, ISIS rindās, bet turisma jomā, jāsaka, tas joprojām ir populārs galamērķis, bet, nu, bet jāsaka, tas neatbilst tam, tiem procesiem, kas notiek valstī uz vietas. Atcerēsimies, ka, protams, salas cīnās arī, ar, arī par izdzīvošanu klimatisko pārmaiņu rezultātā. Paldies! Tālāk vēl viens rezultīs sagatavotājs Pancērī, kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam dziļi satraukti par notikumu attīstību un demokrātisko standartu uh, kritumu Maldīvu salās. Mūs eh, satrauc arī politisko pretinieku vajāšana, ko realizē uh, valdība. Un mēs aicinām um, Maldīvu varas iestādes izdarīt uh, tātad un arī uh, valsts prezidentu atbrīvot Muhamedu Našīdu, nodrošināt taisnīgu tiesu. Uh, un eh, pārtraukt vajāšanas un vardarbību pret miermīlīgām uh, demonstrācijām, ir nepieciešams garantēt neatkarību un autonomiju tiesu iestādēm Maldīvu salās, lai tās varētu atbilstīgi darboties. Liels paldies! Un tālāk politisko grupu vārdā Prēdes kungs. Paldies, priekšādātā. Šī nav pirmā reize šogad, kad mēs runājam par Maldīviju. Mēs eh, jau runājām eh, par šo valsti, tad, kad mēs norādījām uz faktu, ka situācija eh, sāk pasliktināties. Kopš šī laika bijušais prezidents Našīts atkal ir ieslodzīts. Un uh, neskatoties uz to, iepriekš viņam tika teikts, ka viņš varēs uh, um, izpildīt savu sodu mājas arest apstākļos, ņemot vērā viņa veselības stāvokli. Likās, ka šajā valstī viss iet uz labo pusi, bet pēc tam uh, viss savukārt pasliktinājās, tāpēc, ka viena ģimene uh, centās uzspiest savu varu. Uh, Kā jau norādīja Kokada kungs, mums ir jāmeklē vainīgie. Mēs redzam, ka situācija ir neakceptējama. Tiesas tiek kontrolētas, opozīcija tiek apspiesta un tiek ieslodzīti cilvēktiesība aizstāvji. Paldies, es sociāls un demokrāta grupas vārdā Havita kungs uz vienu minūti. Cilvēka tiesību situācija Maldīvu salās atšķiras no skaistajām atklātnēm. Uh, nāves soda atjaunošana, žurnālistu uh, pazušana rāda, ka demokrātijas ja, uh, jau ir ārpus kontrolas. Tiek apdraudēti politiskie oponenti, diplomāti stāsta, uh, kā Maldīvu salas uz Irāku un Sīriju nosūta vairāk kaujinieku nekā uh, citas uh, valstis, uh, ja salīdzinām ar iedzīvotāju skaitu šim Eiropas parlamentam būtu jābūt uztrauktam par šo situāciju, par to, ka šariāta likumi tiek eh, atjaunoti un eh, pret radikalizāciju arī cīņa nenotika. Mēs aicinājām ārējās darbības eh, dienestu un arī dalībvalstis izplasīt informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Maldīvu salās un noteikt sankcijas, ja gadījumā situācija pasliktinātos. Uh, Taču šobrīd ir pienācis laiks pārvērst mūsu uh, vārdus darbos, uh, lai patiesi uzlabotu situāciju ar cilvēktiesībām Maldīvu salās. Paldies! Es esmu dzirdējis, ka nedaudz par ātru daži runātāji runā. Nākošais Nārta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šķiet, ka viss jau gan arī ir pateikts. Komisāra kungs, jums ir nevajadzētu atkārtot vienu un to pašu par šo jautājumu. Visi, visi politiskās grupas ir viensprāti. Tas norāda, ka situācija ir tāda, kā tā ir. Situācija ir ļoti nopietna. Uh, Es negatavojos tagad uzskaitīt cilvēktiesību pārkāpumu sārakstu, ko jau uzskaitīja iepriekšējie runātāji. Bet, ko es gribu teikt, mēs kaut kā nevaram pāriet no deklarācijām uz reāliem pasākumiem. Mēs tikai nodarbojamies ar uh, tukšu runāšanu. Un uh, tieši tādēļ uh, aizliegums iekļūt Eiropas, savi, iebraukt Eiropas Savienībā virknei pie varas esošo un viņa ģimenes locekļu. Uh, mm, e, turistu informēšana par to, kāda veida turismu un uh, turismu biznesu viņi atbalsta. Citādi būtu liekulīgi teikt, kas ir pareizi un darīt to, kas ir nepareizi. Tālāk arī Vazī kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teica mani kolēģi, tad, kad mēs redzam Maldīvu salu attēlus, mēs teiktu, ka tā ir paradīze zemes virsū ar skaistām pludmalēm tā tālāk. Bet iedzīvotāji īstenībā dzīvo LA. E. Pirmais prezidents, kas tika ievēlēts demokrātiskā veidā, vēl ar vienu atrodas cietumā. Viņa opozicionāri saka, ka viņš instrumentalizē islāmu. Uh, Tāpat mēs redzam, ka visa iekārta Maldīvijā ir korumpēta. Mēs redzam, ka viņam pat draud nāves sots, un viņš pat varētu palikt cietumā 18 gadus. Mēs redzam arī, ka valdība uh, to ir paziņojusi jau pagājušo mēnesi. Ko mēs varētu darīt? Es uzskatu, ka pirmām kārtām Eh, ceļojuma aģentūrām vajadzētu teikt, ka vairāk nedrīkst piedāvāt šo galamērķi brīvdienām. Un tāpat arī es vēršos pie turistu sirdsapziņas. Nevajadzētu vairāk doties uz Maldīvu salām. Tikai šādā veidā mēs varētu nosmacēt pie varas esošo režīmu, atņemot turisma ienākumus. Un tāpat arī vajadzīgas sankcijas, un sankcijas varētu uzlikt mēs, turisti, kas tur vairs nebrauktu. Un arī Eiropa varētu uzlikt sankcijas, jo mēs esam otrais uh, tirzniecības partneris Maldīvijai. Mums vajadzētu pie, piemērot uh, mērtiecīgus pasākumus. Uh, Eh, mums vajadzētu tāpat arī aizliegt eh, Moldīvijas valdības eh, pārstāvjiem ierasties Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam pievērt acis un nerisināt situāciju Moldīvijā. Rivāzī kundze, jums vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Honorevole Černeski. Černiecka kungs. Paldies, ka akceptējāt manu jautājumu. Es apsveicu to, ko jūs teicāt, bet man ir viens jautājums. Šis jautājums uh, attiecas ne tikai uz šīm debatēm, vai mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot uh, turisma boikota instrumentu? Es jums piekrītu šajā jautājumā. Vai mums vajadzētu izdarīt spiedienu valstī ekonomiskā ziņā? Tas būtu vienīgais efektīvais rīks, lai Maldīvijas valdība mainītu savu politiku. Arī Vazīkundze. Es pilnībā piekrītu, un īsnībā to es arī teicu savā runā. Mums ir vairāk pienākumi. Pirmkārtām, ja mēs dodamies uz Maldīviju un zinām, kādos šausmīgos apstākļos dzīvo iedzīvotāji, tad mēs esam līdzatbildīgi un ceļojuma aģentūras, ja tās piedāvā šādus ceļojumus, tad arī tā vajadzētu teikt nē, jo, ja mēs tur dodamies, mēs atbalstām eh, pie varas esošo režīmu. Ja mums ir tirsniecības līgumi, tad mums ir tie jāizmanto spiedoni izdarīšanai. Tikai šādā veidā mēs varēsim kaut kā ietekmēt šos cilvēkus. Mēs nedrīkstam būt sabiedrotie šajā situācijā. Mums visiem ir kaut kas jādara. Kas tāldo, kungs? FDD grupa. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji. No vienas puses Maldīvija ir eh, turismu paradīze, bet eh, tā ir arī ēle eh, demokrātijai un cilvēktiesībām. Pašreizējā valdība ir izturēsies ārkārtīgi autoritāri. Mēs redzam, ka tiesu sistēma nav taisnīga, pastāv milzīga korupcija, neiecietība. Mēs pat redzam, ka uh, galvaspilsētā nesā um, islāmskās valsts karogus. Tas viss notiek sabiedrībai klusējot. Mūsu ceļojuma aģentūras vēl ar vien piedāvā Maldīvas salas kā ceļojuma galamērķus. Neskatoties uz to, ka iedzīvotājiem šī valsts ir kļuvusi par elli. Iepriekšējais prezidents iestājās, piemēram, pret klimata pārmaiņām, bet tagad viņš ir ieslodzīts un sēž cietumā. Mums ir jāmēģina nodrošināt, lai e, šī valsts beidzot atkal nostātos savām kājām. Mums ir jāpieliek punkts turismam uz šo valsti. Es gribētu, lai demokrāti šajās valstīs justu mūsu atbalstu. Pospešila kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Šeit bija ļoti vienkārši vienoties. Visi parlamenta deputāti piekrīt, ka mums ir jārīkos Maldīvijas gadījumā, mēs nedrīkstam tikai par to runāt. Es eh, gribētu uzsvērt to, ka mani interesē dažādi veidi politiskās kārtības pasaulē, un, ja runa par tiesisko kārtību, tad situācija Maldīvijā kļūst arvien sliktāka. Tiesu sistēma kļūst arvien sliktāka. Bijušais prezidents tika izdzīts arī citu iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka viņš norādīja, ka tiesu sistēma Maldīvas salās ir korumpēta ģenerāla prokurors netaisnīgi tika atcelts no amata. Maldīvu salās vispār nav nekādas tiesiskās kārtības. Es gribētu paust atbalstu saviem kolēģiem un gribētu norādīt, ka tas sāk ietekmēt arī attiecības starp Eiropas Savienību un Maldīviju. Mums vajadzētu iesaldēt eh, šo amatpersonu īpašumus un uh, aktīvus. Kristēā kungam vārds. Priekšādātāja kungs, mūs ļoti uztrauc eh, šī situācija, jo Maldīvas salās parādās arvien spēcīgāk izteikta tendence uh, režīma autoritārismām un uh, pilsoniskās sabiedrības ierobežošanai. Tas uh, ir ļoti sarūktinoši, tāpēc, ka pēdējās vēlēšanas bija brīvas. Uh, Paš, eh, iepriekšējais prezidents Našīts eh, tagad ir uh, ieslodzīts uz 13 gadiem un viņu apvaino terorismā. Šai valstī ir bijuši arī citi uh, amatvīri, kas tiek tagad nosodīti bez jebkādas, uh, bez jebkādiem tiesas spriedumiem. Mēs redzam, ka tiesu sistēmā nav vispār nekādas cauradzamības un skaidrības. Uzskatām, ka mums vajadzētu spēlēt nozīmīgu proaktīvu lomu, mums vajadzētu kā starptautiskajai kopienai ietekmēt šo valsti, lai nodrošinātu tiesiskas varas atjaunošanu. Děkuji, pane předsedo, za... Polčakums, vien minūte. Skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je... Jā, paldies. Man ir tiešām prieks redzēt ar kādu vienotību mēs šeit parlamentā runājam par šo jautājumu. Es vēlētos citēt prezidentu no šīvu, kuru gāza no amata februārī. Ir svarīgi saprast, e, kas notiek. Tas, manuprāt, labi paskaidro arī mūsu apspriedi. Tas būtu varbūt jāsaka arī mums Eiropā. Kādas brīvības ir liektas. Privātuma aizsardzība, tiesības rīkoties, tiesības eh, streikot, eh, salas atstāšana, ierašanās salā, eh, īpašuma konfiskācija, vis, visas šīs tiesības ir, ir apturētas un Eiropas iedzīvotājiem jābūt informētiem par to, apmeklējot šīs salas, un es aicinu eh, pārtraukt eh, šos eh, līgumus. Polčakungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Ja? Bonanno kungs. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos uzdot um, deputātam jautājumu. Es piekrītu viņam attiecībā uz to, ko viņš sacīja, bet man ir šāds jautājums ņemot vērā, ka Eiropa skatās e, uz pasaulē notiekušo un saka citām valstīm, jāievēro cilvēktiesības un tā tālāk. E, vai jūs uzskatāt, ka Ķīna un Saudārābija būtu jāsoda par navas sodu izmantošanu, vai jūs piekrītat, ka Eiropai būtu kaut kas jādara, nevis vienkārši jādara, nevis tikai jārunā, e, vai piemēram ASV, kas joprojām navas sodas izpildu? Um, dosim tagad iespēju Polčakungam atbildēt. Děkuji za uh, tuto otázku. Ja... Paldies par uzdoto jautājumu. Vakar es jau izteicos par attiecībām ar Ķīnu. Es atbalstu to, ka cilvēktiesībām ir universāla daba. Es neuzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu jāatsakās no savām tiesībām komentēt Es esmu nobažījies par Ķīnu, Saudārābiju un citām valstīm. Es nedomāju, ka e- Eiropas Savienībai ir jāklusē, kaut arī šīs valstis ir būtiski tirzniecības partneri. Mums ir tiesības teikt, eh, ko mēs domājam. Priekšsēdētājs, paldies. Eh, tagad eh, brīvā mikrofona procedūra Marijas kungs. Jā, paldies. Turistiem Maldīvija ir paradīze e, zemes virsū, bet no cilvēktiesību viedokļa tur ir vienkārši ēla. Prezidents ir izsludinājis ārkārtas stāvokli un atcelts tas ir tikai diplomātisks spiedienu dēļ. Jaunais režīms Maldīvijā tika izveidos 2008. gadā un ir ļoti nestabils. Tāpat arī ir džihādistu draudi valstī, ārkārtas stāvoklis, tika izsludināts vienlaicīgi ar demonstrācijām pret valdību, un bijušais prezidents bija ieslodzījumā to brīdi. Mums nevajadzētu iejaukties citu valstu iekšējās lietās, bet eh, strādājušo tiesības ir jāievēro arī Maldīvijā. Eh, mums Eiropā ir jāzina, ka idealistiskās pludmales eh, Maldīvijā ir tikai uh, aizberga redzamā daļa. Zem tā ir nabadzība, sociālā atstumtība un islama valsts ar šariāta likumu. Grazie, Presidente. Ladies and gentlemen, political interference in the Maldivian judiciary undermines the credibility. Paldies, priekšsēdētājs. Notikumi Maldivijas salās. Uh, rada situāciju šajā valstī nestabilāku. Cilvēktiesība situācija aizvien pasliktinās, un valdība nespēja šo tendenci apturēt. Turpinās iebiediešana un citi pārkāpumi. Esmu ļoti nobažījies par demokrātijas pārkāpumiem un pieaugušo autoritāro tendenci tādu, taiskaitā policijas spēka lietošanu pret mierīgiem demonstrantiem. Mums ir tur jāturpina cieši sekot politiskajai situācijai Maldīvijā un jābūt ar proaktīvu lomu, stiprinot demokrātiju un tiesiskumu un nodrošinot Eh, cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Paldies, Franzulika kungs. Tagad vārds komisāram Stiljanīdes. Eh, vārds eh, jums, komisārs. Uh, es uzstāšos kolēģi ja vicepriekšsēdētāja vietā, kurš nevarēja piedalīties šodienas diskusijā. Mēs runājam par cilvēktiesību situāciju Maldīvijā. Vēlos eh, vispirms uzsvērt Maldīvu lomu mazo valstu grupā COP21 sarunās Eh, Parīzē, kas parāda lielo Maldivu lomu starptautiskajā sabiedrībā, godājumie deputāti. Bet eh, pēdējā diskusija Eiropas parlamentā par cilvēktiesību situāciju eh, Maldīvijā notika aprīlī. Un pēdējo astoņu mēnešu laikā salu valdība Eh, turpina eh, izolēšanās kursu no starptautiskās sabiedrības. Un eh, notiek kāpšanās atpakaļ sasniegtās demokrātijas ziņā, demokrātijas, kuras dēļ daudzi maldivieši ir ziedojuši dzīvības, pieauga neiecietība, pieauga baiļu un dusmu klimats ar nopietnu risku, ka valstī var izcelties radikalizēšanās. Pašreizējā situācija un politisku perso personu ieslodzīšana grauj valsts demokrātijas pamatus, tāpat arī izskan nopietnas bažas ne tikai no Eiropas Savienības puses pār pirmkārt politisko Eh, politikas iejaukšanos tiesu varā, par likumu konstitucionālu interpretēšanu un pārstraujām pārmaiņām konstitūcijā, lai varētu konsolidēt varu. Valdībai ir visdrīzākajā laikā jākliedē šīs bažas un jāatjauno taisnis, tai, tiesiskums. Reāla tiesu vara ir ārkārtīgi nozīmīga, lai saglabātu uzticību sistēmai un lai varētu nodrošināt taisnīgu izturēšanos pret visiem maldiviešiem. Pozitīvā ziņā jāatzīmē, ka de facto maldīvieši ir ieviesuši moratoriju nāves sodam, un mēs mudinām uh, lēmējiestādes eh, šo moratoriju saglabāt visos gadījumos, it īpaši tad, kad tas attiecas uz jauniešiem likuma eh, pārkāpējiem. Eiropas Savienība vēlas pilnīgi skaidri norādīt to, ka attiecībās ar Eiropas Savienību var notikt nopietna kāpšanās atpakaļ, ja eh, Maldīvija atsākt nāvis sodu izpildi pēc 60 moratoriju gadiem. Eiropas Savienība ir ļoti nobažījusies par radikalizēšanās risku Maldīvu salās un par to maldiviešu skaitu, kas diemžēl pievienojas Daesh vai citiem fundamentālistu grupējumiem Sīrijā un Irākā. E to... Eiropas Savienība ir gatava sadarboties ar Maldīvu valdību, lai stiprinātu demokrātijas cilvēktiesību un tiesiskumu vērtības. Bet Maldīvijas valdības atbildība ir nodrošināt drošību simtiem tūkstoši turistu, kuri šobrīd katru gadu apmeklē Maldīvas salas. Maldīvijas valdība ir pieņēmusi Eiropas Savienības piedievā, piedāvājumu nosūtīt ju, juridiskus ekspertus, lai izvērtētu juridisko ietvaru, procedūras un prakses tiesu sistēmā un jaunā krimināla kodeksa ieviešanu. Mēs ceram, ka tas palīdzēs izcelt tās jomas, kurās ir jāuzlabo tiesiskuma ievērošana saska, saskaņā un atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Turklāt valdība tādā veidā var labāk parādīt savu labo gribu sadarboties ar starptautisko sabiedrību, būtiskos demokrātijas un cilvēktiesību jautājumos. Es ceru, ka tas viss tiks ieviests praksē. Paldies! Paldies, komisārs Tiljanīdis! Un komisārs paliks kopā ar mums arī nākošo diskusiju laikā ir saņemt septiņu rezolūciju priekšlikumu pēc šīm debatēm